So, colleagues, um, thank... Kolēģi, tātad paldies. Priecājos jūs visus redzēt šai kopīgajā sanāksmē ar sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju. Tas ir saskaņā ar 55. reglamentu pantu. Nu, runāsim par Stambuls konvenciju. Priecājos, ka ir iedušās FEM komitejas pārstāvis tāpat. Nu, protams, arī jūs, kā komitejas priekšādātāja, Blankieviča kundze, um, esat laipni sveikti šeit tādi īsi ievadvārdi. Komisija 4. martā, kolēģi, kā jūs zināsiet, nāca klajā ar ierosinājumu Eiropas Savienībai pievienoties Stambuls konvencijai. Ar to tiek apkarota vardarbība ģimenē pret sievietēm un tā tālāk. Padome 11. maijā apstiprināja konvencijas parakstīšanu no Eiropas Savienības puses. Parlaments sekojas līdz šiem notikumiem, izstrādājot savu deklarāciju un ziņojumu. To arī prezentē 12. aprīlī līdz referente. 318 grozījumi iesniegt šai ziņojumu ziņojumu, attiecībā šo ziņojumu un tālāk došu vārdu kolēģei, lai jūs sakātu piezīmes no savas puses. Lielas paldies! Saka Blankevičots kundze, godātie parlamenta kolēģi, es pievienošanās Stambuls konvencijai ir svarīgs solis spēcinot uh, karu pret vārdarbību pret sievietēm. Un šai kopējā komiteja sanāksmē esam organizējuši arī virkni uzklausīšanas. Esam uzklausījuši arī koreperu pārstāvis, kas prezentēja galvenos starposma ziņojuma elements. Un tagad priekšsēdētā tieši tā kā jūs teicāt, ir pienācis laiks apspriest grozījumus. Un tāpēc gribētu dot vārdu līdzreferentei Bonafē kundzei. Merci, Madame la Prezidente. Priekšsādātāji, paldies. Paldies ar eh, abiem jums priekšsādātājiem. Pirmām kārtām gribu teikt paldies arī Jānu referentiem un visiem deputātiem, kas iesniedz grozījumus. Paldies par darbu, par entuziasmu un interesi par šo tematu. Morājas kungs jau teica, 318 grozījumi iesniegti mēs eh, paši nedarījām iesniegt īpaši ziņu rakstīt ziņojumu pārāk garu, tur bija apjomu ierobežojums, un tāpēc bija vienkāršāk iesniegt grozījums, lai to šo eh, ziņojumu paplašinātu. To sniedzām gan no savas grupas, gan citas grupas, un mana līdzreferente ir Korāca Bildkundze, arī viņai paldies par sadarbību. Ar, esmu ārkārtīgi apmierināta ar lielāko daļu grozījumiem, jo tie ir pareizi, iet pareizajā virzienā, un par to pilnīgi noteikti varēsim gūt vienāšanos pamatpunktos. Mm, darb, vardarbība Eh, kas balstās uz nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, ir eh, tāda, pret ko jāvēršas globāli, jāmeklē globāli risinājumi. Un tieši šādā noskaņā mēs arī esam uh, par to runājuši, par to, ka šāda veida jautājumi jārisina ar izglītības palīdzību, seksuālas izglītības palīdzību un tā tālāk jācīnās par visiem šiem stereotipiem, seksistiskajiem apgalvojumiem, gan uh, reklāmās, gan sociālos medijos. Tāpat arī jāspēcina profilakse un aizsardzība, kā arī krimināla vajošana. Esmu pie, es piekrītu visiem, kas uzskata, ka tas ir noziegums, kas attiecīgi jāsoda, un uh, sievietēm, kas krituši par upuri, ir jāsaņem atbalsts no tiesu sistēmas sistēmas. Te ir vajadzīgs iesaistīt darbā profesionāls gan tiesu jomā, gan policijā, tā lai varētu izvēli, izvairīties no tā, ka upuri no jauna, upuriem no jauna tiek darīts pāri. Tāpat ir vajadzīgi pietiekami resursi, gan par finanšu, gan cilvēku resursiem runājot, lai palīdzētu upuriem un palīdzētu šai cīņā kopumā. Un tāpēc uh, komisija jānāk klajā ar likumdošanas aktu. Ārkārtīgi svarīgi. Šis ziņojums ir tikai pilnais, pirmais solis šai cīņā. Un ar ziņojumu pieņemšanu nekas nebeigsies. Ir vajadzīgs tiesību akts, piemēram, direktīva, kas ļautu izveidot kopīgu definīciju Eiropā par to, ko nozīmē noziegums, eh, kas ir noziegums, kas pastrādāt pret sievieti, kā to definēt. Un priecājos, ka esam visi šeit viensprāts attiecībā ar šo jautājumu. Tāpat arī. Uh, Ehm, gribu teikt paldies par grozījumiem, kas rosina izveidot koordinācijas centru Eiropā cīņai pret eh, vardarbību pret sievietēm. Tas nozīmē, ka tas būtu tāds, ne, tā būtu tad neatkarīga struktūra, kas ļautu eh, īstenot attiecīgās Stambuls konvencijas daļas. Tas ir tāds, eh, ehm, ir, to parakstījuši virkni politisko grupu SND, Goja e un Alde. Vēl viena lieta daudzkārtīga diskriminācija. Ja daudz arī teikuši, ka īpaši plaša diskriminācija izjūt pret sevi sievietes migrants, piemēram, sievietes invalīdes vai romu sievietes, tātad tā, tāds pastiprinās vardarbības risks. Tas izviet arī no seksisma, nereti rasisma un homofobijas. Tāpat pēc Stīvenskundas uzstāšanās un uh, 12. aprīlī ziņojuma prezentācijas, viņa, mēs uzmanību vērsām uz sieviešu invalīžu, pro, invalīžu pro, problēmām. Uh, 40. grozījums, um, tāpat arī citi grozījumi no Goalde un Zaļajiem uh, runā par uh, iekļauju atsaucu uz ZANO un invalīdu tiesībām. Ir uh, svarīgi, lai ir invalīdi tik taisargāti pret vardarbību, un, protams, tas sasaucas ar sievie, vardarbību pret sievietēm un tās apkarošanu. Uh, Tāpat arī nedrīkst būt diskriminācija pamatoties uz reliģiju, invaliditāti un cita veida iemesliem. Gribētu to klāt atsaukties arī uz savu grozījumu, kur runāju par abortiem. Tāpat arī Kunevis un Borgs iesniegtiem grozījumiem par šādu pašu tēmu. Eh, tiesības uz abortu ir juridiskas tiesības un to atņemšana nozīmē cilvēktiesību pārkāpumu un vardarbību pret sievieti. Sievietei jābūt piekļuvē likumīgā kārtā abortam. Šīs tiesības ir, paš, ir pašā pamatā ļoti nozīmīgas. Un, eh, Vardarbība pret sievietēm pēc tam abortu liekš, iespēju liekšana sievietē ir vēl nākamā vardarbības forma. Un Pirmkārt, šobrīd novērtējam ļoti reakcionāras e, kustības visā Eiropā. Vai nu man jums jāatgādina, ko grasījās darīt Polija? Mums šiem jautājumiem ir jāpievēršas. Ja mēs neaizsargāsim abortu tiesības, tad kurš tad to darīs? Mēs e, mums jāiestājas par tūkstošiem sieviešu, kas izgāja demonstrācijās Polijā, lai iestātos par savām tiesībām. Turklāt grib arī uzsvērt vēl vienu grozījumu kopumu, un kurus nevarēšu atbalstīt, tie respektīvi, kur tiek paustas bažas par uh, eh, ES pies, pie, ie, par, parakstīšanu zem konvencijas, sakot, ka tas varētu radīt problēmas Esa, mums bija sanāksme ar ēnu referentiem Strasbūrā 18. maijā. Darbs tātad jau rit uz priekšu. Esam nonākuši pie virkni dažādiem kompromisiem, kur runāts par sievietēm invalīdiem, invalīdēm un par to, ka, piemēram, sievietēm, kas ir atkarīgas no, no mm, vīra, ir vēl grūtāk ziņot par vardarbību. Uh, Un tāpat esam runājuši arī par psihiskām sekām un cita veida sekām, kas rodas šāda vardarbības gadījuma rezultātā. Esam panākuši kompromisus arī par pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu cīņā pret vardarbību, pret sievietēm, ka šī pilsonā šāda kustība jāveicina. Uh, Tāpat arī runājam par to, ka sievietes nav aizsargās tikpat lielā vērā pret vardarbību, tāpēc, ka politika Eiropā ir atšķirīga, bet tāpēc, ka trūkst arī Eiropas kopīgas stratēģijas un tiesību aktu. Tāpēc vēlamies iet uz tālāku aizsardzības standartu harmonizēšanu, informācijas nodrošināšanu atbalsta upuriem. Es turklāt es priecājos, ka izdevies panākt kompromisus par to, ka nav nekāda pamatojuma, nekāda attaisnojuma šādiem vardarbības aktiem. Tāpat eh, esam runājuši šeit arī par eh, vardarbību internetā, par pornogrāfiska rakstura materiālu informāciju un tā tālāk. Arī tā ir vardarbības forma. 17. jūnijā paredzēta um, tikšanās, jo vēl ir jautājumi, par ko mums jāvienos, kur vēl meklējam vien, vienprātību. Te runāja, piemēram, par patvērumu, par migrācijas e, jautājumiem un Lībe komitejas e, kontekstā. Gribu vēlreiz atgādināt, ka tieši migranti sievietes ir īpaši pakļautas riskam, kas attiec uz laika grafiku. Mēs varēsim balsojumu organizēt. Uh, 6. 8. jūnijā un septembrī jautājumu skatīt plenārsēdē. Paldies ēnu referentiem, esmu pārliecināta, ka mēs rīkojamies visu sieviešu vārdā. Viņam ir tiesības dzīvot bez vardarbības. Parlamentam ir ļoti pozitīvi jāiestājas. Ja par savu pilsoņu dzīves labklājību, vēršoties pret populismu, kurs, kas šobrīd veids pāri Eiropai. Pavisam īsi gribētu turklāt jums arī atgādināt par vienošanās, pie kā nonāca 11. maijā padome attiecībā ar šo konvenciju. Viņi pieņēma divus lēmumus, kas ietver eh, ES eh, ekskluzīvas kompetences pirmām kārtām attiecībā uz patvērumu un neizraidīšanu, otrā lieta tiesu iestāžu sadarbošanu kriminālu jautājumos ar kurāts bildu kundzi mēs eh, pie šiem tēm strādājam, bet ārkārtīgi skumji, ka viņu lēmumi visai ierobežot izsakās par šiem jautājumiem. To arī paužam ziņojumā. Tam visam būs juridiskas sekas Mēs turklāt esam konsultējušies ar juridisko dienestu Eiropas parlamentā, lai būtu informēti par visa veida uh, sekām un implikācijām, kas būtu konvencijas parakstīšanai. Un esmu gatavi jūs ar šīs analīzes rezultātiem arī iepazīstināt. Uh, now, uh, will... Lies paldies, tālāk došu vārdu līdzreferentēji Annai Koracē Bildai. Lūdzu, jums 5 minūtes. Uh, Paldies priekšādātāji, paldies arī līdzpriekšādātājiem, milzīgs paldies arī godātāji kolēģei Kristīnai, līdzreferentēja Lībe. Mums bija ļoti laba sadarbība. Vēlos teikt paldies arī visiem ēnu referentiem. Priecājos, ka varam apvienot spēkus arī pāri pa visām politiskajām grupām lai vērstos pret vardarbību pret sievietēm un līdz ar to iestātos par dzimumu līdztiesību. Um, jo šāda veida politikas, protams, vardarbība pret sievietēm apdraud pašos pamatos. Savā ziņojumā mēs vēlējāmies dot balsi visām tām daudziem sievietēm un meitenēm, kas krituši par upuru vardarbībai Eiropā un skaidri pateikt, ka vardarbība pret sievietēm ir ļoti nopietnas noziegums un tas ir attiecīgi arī jāsoda. Te mēs runājam par noziedzību, ko pastrādā vīrieši pret sievietēm. Tam nav nekāda attaisnojuma. Tas nevar būt pamatots ar to, ka viņa ir sieviete, viņa sieva, ka viņa te jūs ir atstājusi vai kaut ko tam līdzīgu vai alkohols. Nav nekāds aizbildnējums greizsirdība, tāpat arī ne neviena reliģija, neviena kultūra, nevienas tradīcijas nevar pamatot, attaisnot šāda veida vardarbību pret sievietēm, vienalga vai tā būtu nogalināšana, izvarošana, sišana vai cita veida nozieguma, kas attiecīgi definēti Stambuls konvencijā. Un tāpēc pirmais, ko mēs kopīgiem svētkiem darīsim, ir prasīsim, lai visas dalībvalstis ratificē šo konvenciju un pilnībā to arī īsteno un piemēro. Mēs turklāt arī prasām, kā jūs jau pamatoti teicāt, Kristīna, ka ir jāiet vēl tālāk par tiem lēmumiem, ko pieņēmusi padomu. Mēs priecājamies par to, ka Maltas prezidentūra ir panākuši šo pirmo soli, respektīvi, ka dalība valstis ir parakstījušās uh, par ES pievienošanos Stambuls konvencijai, bet mēs iero, esam pret to, ka tās šo pievienošanās aptvērumu ir ierobežojušas uz tikai dažām kompetencēm. Turpināsim strādāt pie tā, lai izdarītu spiedienu uz dalību valstīm virzīties tālāk nākamās prezidentūras ietvaros. Aicinām turklāt cīnīties arī pret seksismu stereotopiem, eh, stigmatizāciju un eh, vēlamies arī tālāk spēcināt dzimumu līdztiesību, jo tas ir vienīgais ilgtermiņa ceļš, kas ļaus mums efektīvi vērsties pret vardarbību pret sievietēm. Tālāk par grozījumiem runājot, jo tas jau ir tas, ko šodien ir apspriežam. Kā jau tika teikts, 318 grozījumi. Kristīna jau ļoti daudz ko par, to mums, par tiem mums pastāstīja, tāpēc eh, par to runāšu pavisam īsi un ātri pēc pirmās viedokļa apmaiņas ņēmām vērā visus ierosinājumus, kas nāca no kolēģiem par sievietēm invalīdēm, par pamatnostādnēm dalību valstīs atbalsta sniegšanai Stambuls konvencijas ierobežošanas mudinājumus ratificēt šo konvenciju. Tāpat arī atsauca ir uz bērniem un to, cik lielam riskam tiek pakļaut tieši bērni, to starp e, saistībā ar tiešsaistas jautājumiem, kas vēl ir papildu jautājums un konvencijā netiek skatīts tautas, kas attiec uz tautas partiju, tad es gribētu šeit lūgt pilnīgi visus ļoti lielā mērā pievērsties tieši vardarbības jautājumam pret sievietēm un Stambuls konvenciju. Šim tekstam ir jābūt lakoniskam un e, precīzam, tā lai tas varētu dot attiecīgu ieteks, ietekmi. Mums turklāt ļoti spēcīgi fokusēta ziņa jānosūta arī dalību valstīm un e, padomē par šo pievienoto vērtību. Dalību valstīs vēl daudz jāveic pārliecināšanas darba, ka ir vajadzīgs veidot efektīvu juridisku ietvaru, visaptvarošu pieju Eiropas līmenī šai jomā, lai novērstu vardarbību, lai cīnītos pret nesodāmību un aizsargātu upurus. Es turklāt gribētu atbalst arī, atbalstīt arī to, ko Kristīna teica par to, ka esam vienojušies arī par juridisko instrumentu, kas būtu ES līmenī veidojams kā nākamais solis pēc tam, kad būsim sasnieguši Stambuls konvencijas piemērošanas mērķi, tā lai Eiropas līmenī būtu dažādi instrumenti šī attiecīgo mērķu īstenošanai. Turklāt negribētu, lai ziņojumā runājam par tādiem jautājumiem, kas neietilpst šajā aptvērumā. Un tāpēc uh, atbalstīšu savukārt tos grozījumus, eh, kas iet, ir mētiecīgi. Vērtīsimies pret grozījumiem, kas eh, iet pret šo vienprātību. Par abortiem runājot, jūs jau zināt, kādas ir, kāda ir man nostājas. Esmu pār drošu un likumīgu abortu gan es, gan arī ārpus tās, bet mums šeit ir strikti jānodala jaunām, un te mēs arī lūdzam, lai Eiropas padomi nāk lajā ar ekspertu padomi jo konvencijā tiek runāts par piespiedu abortiem, kā vardarbības veidu. Tātad, ja kāda sieviete piespiež uh, E, izdarīt abals, abortu. Tas ir noziegums pret sievieti ar vardarbību, un nekāda cita veida aborta netiek e, šai konvencijā minēti. Šī konvencija mums nepiedara, tā piedara Eiropas padomē, un tāpēc šai gadījumā ir vienalga, vai jūs esat par vai pret e, abortiem un tā tālāk. Šajā gadījumā mēs pieturamies tikai un vienīgi pie Stambuls konvencijas teksta. Uh, un grozījumi, ko šobrīd ierosināšu kolēģi un kas pie, pievēršas tam, ka abortu tiesības vajadzētu liekt, nu, gribu jums teikt, ne, lūdzu nepārprotiet, man neizmantojiet šo uh, argumentu, lai nojauktu vienprātību. Pievērsīsimies visi kopīgiem spēkiem Stambuls konvencijai un tās īstenošanai. Mēs šeit nesākam debats par abortiem. Mums ir ļoti daudz citu iespēju, fórumu un eh, ziņojumu, kur varam par to runāt daudz un dikti. Un pilnīgi noteikti ir jautājums arī par to, ko darīt Eiropas un nacionālā līmenī šai gadā, bet, gadījumā, bet tā nav daļa no šīm debatēm. Un tāpēc mēs neatbalstīsim tos grozījumus, kas skaidri un gaiši neatiec uz šo aptvērumu un tiek vērsti pret vienprātību. Te ir ļoti daudz šādu grozījumu, ko iesniedz tieši tautas partija un tos, lai arī pati esmu tautas partijas referenta, atbalstīt nevarēšu Ar ēnu referentiem esat, esam vienojušies par virkni labiem kompromisu grozījumiem. Šis, šī lieliskā sadarbība turpinās. Cerams, tieši tā nonāksim arī pie pārējiem kompromisiem. Nākam nedēļ tiksimies. Nu, ko tad mēs šeit esam ietvēruši? Sīvietas invalīdas ir ļoti svarīgs punkts. Riskam pakļautās grupas, kas tiek pakļautas dažādu veidu diskriminācijai. Runājam par to, cik svarīgi vērsties pret nesodāmību, vainīgo saukšanu pie tiesas. Uh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, cīņa pret stereotipiem, upuru, palīdzība, patversmju eh, veidošana un atbalsts, attiecīgo telefonu līniju izveidošana, pievēršanās provizoriskiem un izglītības darbiem. Un tad arī šī jaunie noziegumu tipi, nu, piemēram, atriebības eh, eh, vārdā ievietota pornogrāfiskas, eh, pornogrāfiska attēla, attēla un tam līdzīgi. Mēs vēlamies, lai būtu dialogs ar dalību valstīm, tā lai mēs varētu visu veidu iebildes apspriest, izskatīt. Es saprotu, ka dalību valstīm ir šāda veida bažas, bet to vajadzētu konstruktīvi visu risināt. Es ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums visiem, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies nonākt arī pie kompromisa. Tā tā lai nonākam pie ziņojuma, ko visi plenārsēdē ar lielu vairākumu var atbalstīt. Paldies! Okay, so, so over to me. I want to thank both the rapporteurs and... Paldies abām līdzreferentēm. Mēs esam šobrīd ļoti sensitīvajā fāzē saistībā ar grozījumiem. Paldies abām referentēm. Tagad uzstāsies citi deputāti. Albrecht kungs pirmais kurš runās Lunačiks kundzes vārdā. Paldies! Zaļo N referentu vārdā, gan FAM, gan LIBE komitejās. Paldies abām referentēm par proaktīvo un ambiciozo pieeju. Eiropas padomas Stambuls konvencija pirmais saistošais instruments eh, cīņā pret vardarbību, pret sievietēm starptautiskā līmenī. Uh, tāds nozīmīgi īpaši ir svarīgi saistībā ar kādas dalību valsts, kas draud eh, atsaukt savu ratifikāciju, un daudzas valstis, kā manējā Vācija, ir parakstījuši, bet nav ratificējuši šo eh, konvenciju. Tāpat vēlamies uzsvērt savu nožēlu, ka 11. maijā padome apstiprināja Eiropas Savienības iestāšanos tikai ļoti ierobežotā skaitā jomu tikai attiecībā uz patvērumu, tiesisko sadarbību un tā, tā tad tikai savas ekskluzīvās kompetences jomās. Vēlos uzsvērt, ka Stambuls konvencijā ir iekļautas svarīgas normas saistībā ar patvērumu meklētāju aizsardzību pret uz dzimumu balstītu vardarbību, un mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Savienības pievienošanos eh, tieši šajā aspektā padoms lēmums rada arī juridisku nenoteiktību, tāpēc atbalstam referentu pausto prasību saņemt padoms juridiskā dienesta atzinumu. Un tāpat atbalstam arī aicinājumu Eiropas parlamenta juridiskajam dienestam sagatavot atzinumu par šo jautājumu. Kas attiecas uz grozījumiem, tad mums prieks par to, ka mūsu grozījums ir ņemts vērā par plašāku pievienošanos, kas attiecas par ekonomisko vardarbību grozījums, tas nav iekļauts apsvērumos, tāpat arī par eh, naida kurināšanu un seksistiskiem izteikumiem. Un mēs prasām, lai turpinātu šo cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Likumdevējiem ir jānāk klājā ar priekšlikumu šajā jomā, lai ļautu uzsākt eh, pārkāpumu procedūru pret eh, dalību valstīm, kas neratificē eh, šo, šo instrumentu. Ir arī pasarela klauzula viennozīmīgi jāpieņem. Tāpat mēs aicinam padomu, padomi aktivizēt eh, šo pasarau klauzulu, kas palīdzētu nu, noteikt eh, vardarbību pret sievietēm un meitenēm atbilstoši eh, Eiropas Savienības līgumam par Eiropas Savienības darbību minētajam. Jo vardarbība pret sievietēm ir visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpums Eiropas Savienībā kas skar milzīgu skaitu sieviešu. Paldies. Paldies, Jan. Škripek kungs EKR grupas vārdā. Paldies. Priekšsēdētāji, kolēģi, izteikšos par šo dokumentu. Ir ļoti svarīgi atbalstīt cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Sievietēm ir jāsaņem policijas atbalsts, tiesiskas atbalsts. Mans jautājums ir tāds. Vai sievietes un meitenes, pateicoties Stambulas konvencijai, ir labāk aizsargāts vai nē? Es teiktu, ka Stambulas konvencija neizpilda savu mērķi, jo netiek nodrošināta pietiekama aizsardzība sievietēm un meitenēm. Tas ir tas, kas traucē e, dalību valstīm ratificēt šo konvenciju. Dzimums ir sociāla konstrukcija, tas tā arī tiek uztverts. Un tādēļ mēs pieturamies pie definīcijas saistībā ar dzimumu un Tādēļ šī laulību definīcija arī eh, mūsuprāt ir jāskata tāpat kā līdz šim. Ja mēs varam rast vienprātību par šiem jautājumiem, tad mums ir jāakceptē arī šī definīcija. Es nedomāju, ka mums ir jāakceptē monitoringa mehānisms, kas pārkāp nacionālo suverenitāti. Dzimumu vardarbības jautājumam ir jāpievērš lielāka uzmanība, bet to mēs varam izdarīt ar daudziem citiem mehānismiem. Labāk policijas darbība, darbinieku apmācība, labāk sadarbības ar dalību valstīm, labāk iesaistīšanās no privātā sektora puses, bet Stambuls konvencija to neparedz. Ar šo vienošanos dalību valstis neuzņemas saistošas eh, saistības. Un ko mēs varam teikt par Turciju, piemēram? Turcija ir ratificējusi šo vienošanos, vai tādēļ vardarbība tur ir zemāka? Salīdzinot situāciju pirms ratifikācijas un pēc, mēs redzam, ka vardarbības līmenis nav krities. Kādas ir sekas? Konservatīvi vēlētāji, kurus es pārstāvu, uzskata, ka sadarbība Eiropas Savienībā ir pozitīva, bet viņi ir pret politiski motivētiem dokumentiem, kā šī Stambuls konvencija. Šī necaurskatāmā prakse iet pret konservatīviem vēlētājiem, viņi jūtas, ka viņiem tiek mēlots, radikalizējas, pamet eh, tradicionālās partijas un uh, Eh, pievēršas populismām un tādējādi mazinās uzticēšanos Eiropas Savienībai. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Jā, diemžēl tulki beidz savu darbu. Paldies tulkiem, viņi bieži vien pārsniedz, strādā ilgāk eh, nekā noteikts. Man jāatvainojas deputātiem,